Prieksēdētāja kungs, prieksēdētāja vietniekungs, dāmas un kungi, godātie deputāti. Es eh, pieturēšos pie priekšsēdētāja izteiktajiem priekšlikumiem laikā. Man ir ārkārtīgi liels gods šeit jūs priekšā uzstāties kā komisāra kandidātē tirzniecības jomā, un es ceru, ka jūs atbalstīsiet manu kandidatūru, jo strādāte tirzniecības jomā par tirzniecības komisāru man ir bijis eh, sens sapnis. Tirzniecība skaidri pierādījusi, ka Eiropa ir jāstrādā kopā. Iestāšanās par demokrātiskām brīvībām, par caurskatāmību ir bijis mana manas politiskās karjeras pamatakmeņi, kā šajā parlamentā strādājot tā padomē un Eiropas komisijā. Un es ceru, ka man izdosies šos principus piemērot arī tirsniecības komisāra samantā. Tirzniecības politikas galvenais mērķis ir uzlabot cilvēku dzīves kvalitāti. Un vēsturiski tirzniecība Eiropā ir bijusi viens no labklājības stūrakmeņiem. Šobrīd tirzniecība palīdz eh, atkopties no krīzes tādām valstīm kā Spānija un Īrija. Un visticamākais, ka tiem, kur šobrīd ir bezdarbā, pavisam drīz eh, tirzniecība ļaus atrast jaunas darba vietas. Pasaules eh, ekonomika kļūst arvien vairāk saistīta savā starpā, un apmēram 30 miljoni Eiropā tiešā veidā šobrīd ir saistīta ar tirzniecību un eh, ceru, ka šis skaitlis vēl pieaugs. Pie tam eh, attīstoties valstīm ārpus Eiropas Savienības, arī ar šīm valstīm izveidosies tirzniecības saiknes. Globālā aspektā raugoties, tirzniecība ir viens no instrumentiem, kā uzlabot daudz pasaules iedzīvotāju dzīves apstākļus. Patreizējā situācijā, strādājot par iek, iestrādājot iekšlietu komisāru samatā, es redzu, cik svarīga ir tirzniecības loma daudzu ģimeņu dzīvē. Un visbeidzot, tirzniecība ļauj cilvēkiem tuvināties vienam otram, jo tā ļauj apmainīties ar idejām un labāk iepazīt vienam otru. Tāpēc nav nekādu šaubu, ka tirzniecība nodrošinās drošu nākotni visiem pasaules iedzīvotājiem. Tomēr tas nenozīmē, ka atvērtiem tirgiem un tirzniecībā ir jēga pašiem par sevi. Nē, tas ir tikai instruments. Tāpēc eh, Tirzniecība nedrīkst aizstāvēt šauru grupu intereses, tirzniecībai ir jābūt visas sabiedrības labuma nesējai. Ja es tikšu apstiprināt tirzniecības komisāru samatā, tad es darīšu visu un izmantošu visus Eiropas Savienības instrumentus, lai nodrošinātu sekojošo. Pirmkārt, tirzniecības politikas galvenais nolūks ir nodrošināt iedzīvotāju dzīves kvalitāti, radīt jaunas darba vietas, nodrošināt patreizējo darba vietu eksistenci, pareizi. Tomēr tam ir nepieciešama vesela virkni papildus pasākumu. Un, eh, patreizējā pasaulē, ātri mainošajā pasaulē, tirzniecība var radīt jaunas iespējas. Otrakārt, tirzniecības sarunām ir jābūt caurskatāmām, lai visas iesaistītās puses un visi iesaistītie indivīdi izprastu, par ko mēs runājam, un lai viņiem būtu iespējas izteikt savu viedokli. Treškārt, tirzniecības politika ir ne tikai sadarbības politika, bet arī spēcīga vārdu politika. Eiropas Savien Savienībā ir skaidri jāsa, jāpa jāpasaka, ka tirzniecības politikai ir jāstiprina Eiropas eh, vides, darba apstākļi un arī daudz citi. Tas nozīmē, ka eh, cīņa pret negodīgu komercdarbību būs viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem. Un ceturtais, eh, Eiropai ir plašāki starptautiski mērķi, kuru sasniegšanai arī tiks izmantotas tirzniecības metodas. Uh, Es eh, izmantošu visus šos četrus principus strādājot tirdzniecības komisāra samatā. Vispirmām kārtām eh, tie tiks izmantot pasaules eh, tirdzniecības organizācijas darbā. Es esmu liberālā spārna pārstāve un uzskatu, ka uh, E, daudzas valsts no tirniecības tikai iegūs, un šī daudz, daudzpusējā darba kārtība būs viena no manām prioritātēm. Nākamais - divpusējas tirniecības sarunas, bet par tām sīkāk pēc kāda brīža. Vēlētos tikai pieminēt e, mūsu ekonomisko sadarbību ar Āzijas lielajām ekonomikām tādām kā Ķīna un arī Amerikā. Es e, darīšu visu, kas manos spēkos, lai izveidot jauno partnerības nolīgumu ar Āfrikas valstīm, kā to ir vēlējies komisijas ievēlētais priekšsēdētājs Junkerkungs. Un tas attiecās arī uz Eiropas Savienības ārpolitiku un kaimiņu attiecību politiku. Bet eh, ja nu ir viena joma, kurā nākošajam tirzniecības komisāram būs ļoti daudz darāmā, tad tas ir TTIP. TTIP eh, ir viens no visvairāk apspriestajiem nolīgumiem, un pēdējos pāris gadus Eh, esmu sekojusi līdz TTIP sarunām mazliet no attāluma. Mani pārsteidz, par ko tad runā. Atcerēsimies, ka katru dienu pāratlantiskajos tirzniecības nolīgumos un tirzniecības līgumos e, tiek pārskaitīti 2 miljārdi eiro. Tas rada ļoti lielas iespējas un jaunas e, innovatīvas risinājumus, bet, e, lai to visu sakārtotu un lai Eiropas ekonomika atkal sāku plaukt un zelt, mums ir jāizmanto šīs tirzniecības iespējas. Bet vienlaicīgi mēs dzirdam arī balsis, ka komisija ir samazinājusi mūsu augstās prasības eh, pārtiks drošībai, un tas šobrīd liek uz spēles te tip nolīgumu kā tādu. Tā nav taisnība. Un tomēr cilvēki ir nobežījušies, un mums cilvēkiem ir jāsniedz atbildes, un noteikti jāizvērš dialogs ar iesaistītajām pusēm. Uh, Vispirmām kārtām, TTIPam ir ļoti būtisks eh, potenciāls, tiešām liels potenciāls radīt Eiropā jaunas darba vietas un veicināt ekonomisko izaugsmi. Bet mums ir nepieciešams skaidri atrunāt eh, iepirkumu nosacījumus, tarifus, eh, darba tirgu, mums ir nepieciešama konkrēta praktiska risinājuma, līdz ar to TTIP būtībai ir jābūt pirmajā vietā. Otrais. Eiropas Savienības nostāja ir pilnīgi skaidra šajās sarunās. Patreizējais aizsardzības līmenis, kas ir noteikts veselai virknei tirgus nozaru, tam ir jāsaglabājās, jo tas ir viens no Eiropas demokrātijas pamatakmeņiem. Mēģinot rast eh, visiem pieņemamu skatījumu uz veselības, vides, darba tirgus un patērētāju aizsardzības noteikumiem, mēs tos nekādā gadījumā nepazemināsim. Trešais Ir arī strateģiska dimensija šajā momentā, un ja pasaules divas lielākās ekonomikas vienosies par starptautiskiem tirsniecības noteikumiem, tad tas būs piemērs visai pasaulē. Ceturtais - investīcijas, un īpaši investīcijas strīdus izšķiršanas kārtība. Protams, tas uztrauc daudzus, bet vispirms vēlētos varbūt eh, vispārīgākos vilcienos eh, parunāt par šo investīciju strīdus izšķiršanas kārtību ISDS. Eh, ir šādu gadījumu jau vairāk tūkstoši visā pasaulē, un pēc manām domām ir iespējams izveidot sistēmu, kas varētu atbildēt iesaistīto pušu bazām. Mums ir jāizvairās no investīcijas strīdus izšķiršanas kārtības ļaunprātīgas izmantošanas, un mēs to vēlamies nodrošināt ar caurskatāmību. Galvenokārt, lai ISDS netiktu izmantots, lai samazinātu sabiedrības interešu ietekmi, un tas būs viens no maniem stūrakmeņiem nākamajās sarunās. Un tāpēc Nākamajā gadā komisija sagatavos parlamentēm padomēji apstiprināšanai konkrētu tekstu, un tas tiks nopublicēts arī DG Tran mājaslapā. Par TTIP eh, jau daudz ir ticis runāts iekļaut tajā ISDS vai nē, tāpēc komisija ir eh, nolēmusi iesaldēt šo sadaļu. Un 15. Eh, jūlijā Junkers ir pieņēmis, ka Eiropas Savienības dalību valstu tiesu lēmumi šobrīd tiks tā kā iesaldēti un e, arī šajā kontekstā ir jāņem vērā jurisdikcija. Es turpināšu strādāt jau iesāktajā virzienā. Un, e, ja šis jautājums parādīsies, tad tas tiks arī tālāk izskatīts. Uh, Mēs esam uzsākuši plašu sabiedrības aptau, aptaujāšanu par investīciju aizsargāšanu un redzēsim, kādi konkrēti varianti parādīsies. Kā jau teicu, patreizajā momentā ISDS sarunas ir iesaldētas un ceru to izskatīt kopā ar jums. Ceturtais. Mūsu mērķi tiks izskatīti patreizējās sarunvešanas mandāta gaismā, un es dalību valstīm un jums šā gada beigās sagatavošu sarunu pārskatu. Prieksēdētāja kungs, ir viena joma, kurā es vēlētos eh, vēl konkrētāk pakavēties, un tā ir caurskatāmības joma. Uh, lai nevienam nerastos iespējas, ka mēs kaut ko slepus aiz slēgtām durvīm vienojamies. Nē, tā nav. Un tomēr, ja jūs eh, savu uzticību uzliksiet uz maniem pleciem, tad es tai atbildēšu. Protams, eh, TTIP sarunas turpināsies, un kā jau Junker kungs man ir lūdzis, es eh, publiskošu manu, manis vadīto sēžu protokolus un tie būs pieejama arī visām ieinteresētajām pusēm. Mēs mēģinām sadarboties ar sociālajiem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, kā arī visiem, kas, eh, to vēlēs, kas vēlēsies uzzināt par šo demokrātisko procesu. Es esmu gatava nodrošināt, lai pilnīgi visi Eiropas parlamenta do, deputāti uh, saņemtu dokumentus, kur šobrīd ir pieejami tikai un vienīgi ierobežotam interesantu lokam. Bet, protams, tam būs nepieciešama konfidencialitāte, bet es esmu gatava diskutēt ar Langskungu. Dāmas un kungi, cienījamie, bet deputāti, TTIP, protams, ir viens no svarīgākajiem mērķiem uh, Eiropas Savienības komerces politikai, bet uh, Eiropas Savienības tirzniecības politika neaprobežojas tikai ar transatlantiskajām attiecībām. Mēs esam atņēmušies arī īstenot uh, bezprecedenta programmu, lai varētu tādas rezultātā radīt miljoniem darba vietu un dot ļoti būtisku atbalstu uh, izaugsmai un uh, investīcijām Eiropā, kas ir tik ļoti nepieciešams. Gatavoties šai uzklausīšanai, es konstatēju, cik lielā mērā tirzniecības politiku varētu uzskatīt par tādu sausu un tehnisku jomu, bet tāpat laikā es saprotu, cik lielā mērā tas uh, saskaras ar mūsu realitāti, ar katru mūsu dzīvi, cik lielā mērā tas skar visu politisko nostādņu kopumu Eiropas Savienībā un pasaulē. Un tieši tāpēc katram un katrai ir jābūt iespējai sevi izpaust, un tieši iemeslu pēc notiek arī šī uzklausīšana, un tā ir tik būtiska. Uh, visaptarošā demokrātijā, kāda ir mūsējā, tas ir tieši parlaments, kurš pauž pilsoņu vēlmes un uzskatus, un tirzniecības politika nekādā veidā nevarētu izskatīt sabiedrībai svarīgus jautājumus bez tās leģitimitātes, ko jūs kā parlaments tai piešķirat. Uh, tieši tāpēc Es strādāšu un ļoti tieši sastrādāšos ar jums, ja jūs man apstiprināsiet šajā postenī. Priekšstādātāji, kungs, dāmas un kungi, es jums pateicos, ka mani uzklausījāt un uh, atbildēšu uz jūsu jautājumiem. Paldies!